Îi rugăm pe colegii care vor să plece, să plece în linie. Godātie kolēģi, tie, kas vēlas doties prom, lūdzu dariet to ātri un klusītēm, jo nu pat mums ir jāatsāk darbs un jāķers pie balsu skaidrojumiem. Bet pirms mēs to darām, vēlos jums pastāstīt, ka mēs vispirmām kārtām sāksim ar tiem balsu skaidrojumiem, kurus nebija la laika uzklausīt vakar un pēc tam ķersimies pie balsu skaidrojumiem attiecībā uz tiem ziņojumiem, par kuriem tika nobalsots šodien. Esmu turklāt arī saņēmis e, vairākus prasījumus par šādiem balsu skaidrojumiem. Tāpat laikā mūsu sanāksme tomēr nedrīkst turpināties e, ilgāk par pulkstens diviem, līdz ar to mūsu rīcībā ir tikai viena stunda jebkuri balsu skaidrojumi, kas nevarēs tikt noturēt šai laikā, pēc tam m, mm, tiks iesniegt rakstiski. Un tālāk došu vispirms vārdu Ninai Gīla uz vienu minūti. Ja viņas nav, un šķiet, ka viņas nav, tad Polčaka kungs arī viņa nav, tad tālāk Morvajas kundze, lūdzu, viena minūte. Mike, Mike. Bet lūdzu ieslēdziet mikrofonu. Priekšādātāji, paldies. Kohezní politiky. Domnul Polčak, un minūt. Polčaka kungam viena minūte tad vispirms. Lūdzu, turpiniet. Morvais kundze. Vispirms Polčaka kungs un pēc tam Morvais kundze. Polčaka kungs šķiet paspēja pieskriet pie savu mikrofonu pa to starpu un tāpēc viņam tagad vārds. Un jūs, Morvais kundz, pēc viņa. Paldies, saka Polčaka kungs. Ar prieku balsoju par šo sesto kohēzijas politikas ziņojumu, jo, manuprāt, tas ļoti, tas piedāvā ļoti labu reakciju uz tiem svarīgiem politikas aspektiem. Mūsu kohēzijas politikā uzmanību būtu jāpievērš vājāko reģionu atbalstīšanai, to reģionu atbalstīšanai, kas šobrīd citādi ekonomiski ir nelabvēlīgā situācija, kas atpaliek um, saskaņā ar mm, ekonomikas darbības rādītājiem un tam līdzīgi. Tas ir pats galvenais. Politikā turklāt vajadzētu pievērsties arī galveno jomu atbalstam, tai, tajās jomās, kur, piemēram, ir īpaši daudz nodarbināto. Un reģioniem, kam ir vajadzīgs īpašs, ir kādas īpašas vajadzības. Nākotnē kohēzijas politikai jāorientējas uz ilgspējīgu izaugsmu, jo tas ir pats galvenais Eiropas Savienībā. Tas gal galā ir pats galvenais reģionālās attīstības stūrakmens, jo tikai ilgspējīga izaugsme var nest labklājīgu nākotni. A kohézióval kapcsolatban. Morvais kundze. Paldies. Runājot par kohēzijas ziņojumu, nu, protams, es balsoju par to. Protams, balsoju par to. Esmu no, no tādas valsts, kas šobrīd ir atpalikusi no pārējām Eiropas Savienībā, un principāli mēs tomēr varētu dabūt vairāk līdzekļus tieši Ungārijai. Protams, tas, kā šie līdzekļi tiks tērēti, nu, tas arī vēl ir ļoti svarīgs elements. Uh, Mums Ungārijā reizēm liekas, ka šīs plaisas starp, piemēram, rietumiem un austrumiem ir pārāk lielas. Tam ir divi iemesli. Pirmām kārtām šī tā sauktā kolonizācija, ko mēs joprojām izjūtam. Tā tas bija pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, bet tā šīs izjūta ir joprojām pastāvoša. Un otrs ir tas, ka mūsu enerģija jāsaka no divām pusēm noēd šie ne, no vienas puses neoglobālisti, lib, neoliberālie globālisti, un otrs puses visi šie oligārhi. Uh, valstī, kas savā starpā sadala Ungārijas zemes, bagātības. Zeme tiek burtiski izpārdota. Mēs esam pret šādu veidu procedūru un vēlamies, lai Eiropas Savienība mums tā visā palīdz. Doamna Makovei. Ja Etreģis kunga nav klāt, tad Makovejas kundze. Nu, nu merge mi mikrofonu. Izslēdziet lūdzu mikrofonu. Kā jau teicu, vispirms mēs skaidrojam balsis par vakar pieņemtajiem ziņojumiem. Nu, pēc tam pāriesim pie šī šodien pieņemto ziņojumu balsu skaidrojumiem. Esriģ kungs, viena minūte. Nē, viņi nav zālē. Tad Bogoviča kungs nākamais arī viņa nav zālē. Maletiča kungs. Nē, arī viņa nav klāt. Kelī kungs tādā gadījumā. Arī nav zālē. Mamīkina kungs, ar viņu gan redz vienu minūtu. Prieku un gandarījumu atbalstīju šo Deutsche kunga ziņojumu, jo varu teikt, ka no Latvijas pieredzes izējot, uh, Eh, sacenšas divi procesi ekonomisko atpalikušo reģionu iztukšošana no vienas puses un kohēzijas programmu realizēšana. diemžēl kohēzijas programmas kuras ir paredzētas lai dotu nākotni šādiem reģioniem pagaidām zaudē šo cīņu jo nāca pietiekamā apjomā un ar stipru eh, nepietiekamā apjomā un ar stipru nokavēšanos eiropas parlaments pieprasa lai eiropas komisija izdara visu iespējamo lai mazinātu attīstības nevienlīdzību eiropas savienībā un es eh, ceru ka eh, šis ziņojums ir kārtējais ieguldījums šajā ļoti svarīgajā darbā. paldies! Mulțumim și noi. Um... Liels paldies! Tālāk. Hārkins kundzes vienu minūti. Priekšādātāji, paldies. Šis ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums. Tas veicina investīcijas, nodarbinātību un izaugsmu ES reģionos. Mēs nerad redzam, ka investīcijas koncentrējas uz pilsētām un pilsētu vidi. Uh, neņemot vērā līdz, nepieciešamību līdzsvarot attīstību visā Eiropas Savienībā. Spēcīgām valstīm ir vajadzīga spēcīga reģiona, arī spēcīgai ES ir vajadzīga spēcīga reģiona. Kohēzijas politika ir tas galvenais instruments, kas ir mūsu rīcībā, lai veicinātu šādu reģionu izveidu, un tas veido lielu daļu no budžeta. Ja vēlamies atbalstīt izaugsmi laukos un reģionos, tad pilnīgi noteikti mums nepieciešams pārliecināties, ka tiek nodrošināta piekļuve eh, platjoslas internetam reģionos un laukos, jo tas nav nav iespējams īstenot digitālās ēras, ja šāda pieeja internetam nav. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Īrijā, piemēram, nav nodrošināta piekļuva digitālām tehnoloģijām visā valstī, un tāpēc tādi vārdi kā līdzsvarot reģionāla attīstība un iespēja vienlīdzība faktiski ir pilnīgi bezjēdzīgi, līdz brīdim, kamēr šāda piekļuva internetam netiek nodrošināta. Paldies, saka priekšādētājs. Nākamais runātājs - Nīna Gila. Arī šķiet, viņas nav klāt. Pospišila kungs uz vienu minūti pane eh, předsedající priekšsēdētāj pateicos balsoju par šo ziņojumu. Runājot par aktīvas novecošanas gada izvērtējumu. Esmu pārliecināts, ka vecāku gadu gājumu cilvēki veido ļoti būtisku mūsu sabiedrības daļu, un tādu būs arvien vairāk nākotnē, tāpēc Komisijai vajadzētu atbalstīt eh, aktīvu novecošanu, tā lai vecāka gadagājuma cilvēkiem būtu prasmes, piemēram, datoru prasmes, cita veida zināšanas. Mums vajadzētu atbalstīt tāpat arī ģimenes, kas ļautu tad savas ģimenes vecā, vecākus, vecvecākus integrēt kopējā aktīvā darbībā. Tāpat arī nepieciešama infrastruktūra vecāka gadagājuma cilvēku aprūpei nepietiek tikai ar domāšanu par pensijām un sociālām tiesībām, bet jāpiedāvā viņiem arī um, plašas dzīves iespējas, un tāpēc ceru, ka šīs aktīvās novecošanas programmas turpināsies, un šis izvērtējums ziņojums nebūs tāds beigu punkts, pēc kā viss beidzas. Paldies, saka priekšsādātājs. Vēlos nedaudz um, jūs koriģēt. Šobrīd mēs uzklausām balsu skaidrojumus par Kukana kunga ziņojumu. Tālāk došu vārdu Bogoviču kungam. Lūdzu. Nē, ne Forences kundzei, nē, vēl nē. Bogoviča kungam, bet viņš nav klāt. Nu tad Zaborskas kundzei vārds. Viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs aktīvās novecošanas gads ir ļoti nozīmīgs un parāda, cik nozīmīgi ir seniori šajā mūsu sabiedrībā. Kukana kungs pievēršas jautājumam, kas skar sieviešu un māšu pensijas. Šis jautājums bieži ir sarežģīts, šeit ir vajadzīgi konkrēti pasākumi. Nav tikai tā, ka tas ir netaisnīgi Mm, ka sievietes it kā tiek, nu, tā kā sodītas, un viņas savukārt ir tās, kas uh, rada pamatu nākotnes uh, paaudžu uh, labklājībai. Mums jābūt solidāriem. Es atbalstīju ziņojumu un sagaidu ātrus un konkrētus priekšlikums. Tāpat arī ļoti augstu novērtēju to, ka Eiropas parlaments ir. Uh, manus priekšlikumus arī uh, pārņēmis un solidaritāte starp uh, paudzēm tiek garantēta. Paldies! Paldies, Kelī kungs! Mamikin kungs, lūdzu! Paldies, Tēkungs, godātie kolēģi! Es arī lielu prieku atbalstīju kolēģi Kukana ziņojumu, jo tā ir realitāte eiropas savienībā aktīva novecošana un līdz ar to jautājums par paudžu solidaritāti kļūst ka nekad ir aktuāls. pēc eiropas komisijas aplēsēm līdz two thousand and fifty gadam vidējais eiropas iedzīvotāju eh, vecums būs augstāks par piecdesmit gadiem. eiropas valstīm jābūt gatavām kaut ko mainīt gan ekonomikā gan sociālajā sfērā gan medicīnā un gan izglītībā principā par eh, realitāti kļuvuši kādreiz scenas no fantastiskām grāmatām ka mēs atbildam uz jautājumu kā paildzināt cilvēka darbaspējas kā dot viņam iespēju pielāgoties darba tirgus prasībām. šie citi jautājumi kļūst ar katru gadu aktuāli īpaši manā valstī latvijā kur nācija arī aktīvi noveco. un gatavojoties šīm izmaiņām es uzskatu ka jāsāk jau eh, tā skaitā tagad eh, aktīvi rīkoties eiropas savienības līmenī. paldies! Doamna Harkin. Paldies. Eh, Harkins kundze, vienu minūtu lūdzu. Bez mikrofona. Es arī balsoju par šo ziņojumu par aktīvu novecošanu un par paauģu solidaritāti. Aktīva novecošana nozīmē daudz ko - cīņa pret diskrimināciju, veselības aprūpe, pieeja transportam un ilglaicīga aprūpe, kā arī tas tā nasta, kas ir uzlikta ģimenes locekļiem, kur aprūpē kādu vecu cilvēku. Bet patiesībā šajā ziņojumā runa iet ne tikai par aktīvu novecošanos, arī par pat, un parlaments vienmēr ir iestājies vienojāmies par to, ka komisijai vajadzētu novērtēt to, cik ļoti nepieciešams ir jauns Eiropas Savienības finanšu instruments, kurš ļautu visiem, kur nesasniedz minimālos ieņēmumus, saņemt naudu. Un tomēr, ja jau ir šādam instrumentam pievienota vērtība, tad parlamentam to vajadzētu zināt. Visbeidzot, parlaments eh, nožēlo situāciju, eh, parlaments eh, izskat situāciju, kurā cilvēki vairāk nestrādā tradicionālās darba vietās, un tas attiecās uz jauniem cilvēkiem īpaši Polčaka kungs. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Arī es balsoju par eh, Kukankunga ziņojumu, jo solidaritāte pauģu starpā, manuprāt, ir viens no būtiskākajiem principiem, kā mēs varam atbalstīt veselīgas sabiedrības izdzīvošanu un turpmāku attīstīšanos. Novecošanās ir fakts, demografiskā situācija ir statistikas fakts, Protams, ka mēs vēlamies atbalstīt jaunās ģimenes, bet mēs vēlamies atbalstīt arī vecāku cilvēku ģimenes. Es vismaz to gribu. Lai ģimenes varētu dzīvot kopā un savā mājā pēc iespējas ilgāk. Mums šobrīd ir pieejama vesela virkne pakalpojumu, un eh, bērniem šobrīd ir iespēja ļoti ilgi dzīvot ar savu veco vecāku mājās, neliekot to dažādās aprūpas institūcijās. Uh, Es domāju, ka mm, solidaritāte ir būtiskākais, ko mums vajadzētu atcerēties, prieksēdētājs. Un tagad mēs pārējām pie Vandenkāma kunga ziņojuma Baltā grāmata par transportu īstenošanu. Un dod vārdu Lopes skundzei lūdzu. Doamnei... Šķiet, ka viņas nav e, zālē. Sēmorkungs nav. Kelīkungs nav. Mamikina kungs lūdzu. Much, Mr. President. Uh, es, uh, godātie kolēģi, es atbalstīju šo uh, ziņojumu, jo uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs kaut gan runa ir par tikai par 11. gadu, jo Baltas grāmatas par transportu mērķis, mana skatījumā, ir izveidot strateģisku vīziju konkurētspējīgas un efektīvas transporta sistēmas izveidošanai Eiropas Savienībā. Tas ir kā nekad aktuāls jautājums gan globalizācijas apstākļos, gan mm, tad kad mums jāsilda ekonomika un transports spēlē milzīgu lomu šajā procesā. mani priecē un es atbalstīšu šo ziņojumu arī tāpēc ka eiropas parlaments pieprasa lai eiropas komisija piedāvātu konkrētus pasākumus lai vislabākā veidā šo ko es minēju stratēģisko vīziju realizētu un īpaši transeiropas transporta tīkla izveidošana. tas būtu būtisks ieguldījums nākotnes kopīgā transporta sistēmas izveidošanā. paldies! Domnul Lundgren. Lundgren kungs, vienu minūtu lūdzu. Nav zālē. Labi, tad mēs pārējām pie nākamā ziņojuma balsojuma skaidrojumiem, un tas ir Bozemberga ziņojums sieviešu karjeras zinātnes jomā. Un dod vārdu Šaidrovs kundzei. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētā kungs. Es vēlējos pateikt, ka balsoju par Vozenbergas ziņojumu jo uzskatu, ka referente ir lieliski strādājusi un pilnībā piekrīt ziņojumā izstāst, izklāstītajai būtībai. Daudz mēs runājam par dzimumu līdztiesību, bet eh, realitātē tas bieži vien nedarbojas. Stereotipi un klišejas joprojām eksistē, un tie ir noveduši pie situācijas, ka sievietes nevienmēr sasniedz augstu amatus zinātnes un vadošajos amatos. Tie ir tā saucamie stikla griesti. Sievietes nespēja uzkāpt pa karjeras kāpnēm dažādu apsvērumu dēļ. Mēs bieži runājam par darbu un ģimenes dzīves savienošanu, un tam ir pietiekama metodoloģija. Sievietēm vajadzētu pēc iespējas ātrāk pēc bērnu piedzemdēšanas doties atpakaļ darbā, un tam ir šobrīd pieejama dažādas iespējas. Žitnānskas kundze lūdzu, nav zālē. Forenza skundze lūdzu. Te, uh, ho votato con convinzione a supporto uh, di una. Es ar lielu pārliecību balsoju par šo ziņojumu. Tas atspoguļo to, cik ārkārtīgi svarīgs ir šis jautājums. It īpaši ņemot vērā, ka vajadzīgs palīdzēt sievietēm kļūt par zinātniecēm, par pētniecēm universitātē. Es ļoti labi zinu, un pati no savas pieredzes zinu, kā tas notiek. Pazinu kādu sievieti, kas, par, kas saņēma tikai tādu pagaidu līgumu ar universitāti, un tā tas notiek nereti. Tie ir, ir ļoti daudz šķēršļu, kas tiek likti eh, priekšā mm, sievietēm, neļauj viņām tālāk attīstīties akadēmiskajā vidē un universitātēs. Tā ir diskriminācija. Un viņām darbs akadēmiskajā pasaulē parasti ir visai riskants un nestabils. Pārsvarā stabilitāte viņām netiek nodrošināta, un šāda veida diskriminācija ir jāpieliek punkts. Nu, un, protams, ka to īpaši piedzīvojam arī valsts finansētās universitātēs, ka tas ir pavisam nepieņēmami. Paldies! Arī es pats esmu bijis pētnieks, saka priekšsādātājs. Tālāk došu vārdu Ninai Gilai, bet nē, viņas tomēr nav zālē, nu tad Pārkers kundze arī nav klāt. Harkins kundze. Paldies, priekšādātāji! Es balsoju par šo ziņojumu par sieviešu karjeras veicināšanu zinātnē un universitātēs. Ir īpaši gribu atsaukties uz situāciju īrijā, kur līdztiesības tribunāls pagājušā gada decembrī nolēma, ka Mišela Skefī lietā Mišela Skefingtenas lietā tika, bija, tika īstenot gan tieši, gan netieši diskriminācija pret sievietēm, nevērt, ne, neļaujot viņam virzīties uz priekšu akadēmiskajās aprindās. Tas ir tikai viens no piemēriem, kad labi parādās diskriminācija, kas pastāv īrijas universitātēs. 2009. gadā tikai 10% no akadēmiskiem postiņiem tika piešķirti sievietēm, un e, ir ļoti zems kopējais rādītājs. Protams, ir zinām atsauks, zinām zināmas pārmaiņas atsevišķās koledžās, bet jāsaka, tas nav tāds vispārējais, vispārēja attīstība. Sievietēm jābūt lielākai teikšanai lēmumu pieņemšanas procesos, arvien vairāk jāpiedalās universitāšu un uh, dzimumu līdztiesības politiku pieņemšanas jomās, ir īpaši tad, kad runājam par valsts finansējumu, nodrošināšanu universitātēm, pētniecējiem un tam līdzīgi. Tālāk došu vārdu Morvais kundzei, lūdzu. Paldies! Es atbalstīju šo ziņojumu. Atbalstoju ziņojumu par sieviešu karjeru veicināšanu zinātnē un universitātē. Kāpēc? Nu, ļaujiet man jums dot piemēru. Nu, varbūt tāds visai šokējošs piemērs. Šodien Eiropas Savienībā un Ungārija nekā neatšķirs no vis, visas šīs sainas. Vairāk kā puse no universitāšu beidzējiem ir sievietes. Šis skaits pat ir 59%, bet kad mēs runājam tālāk par universitāšu dekāniem, tad gan tikai 10% no tiem ir sievietes. Es uzskatu, ka šis skaitlis acīm redzot Ungārijā ir vēl zemāks. Vēl viena lieta, ko gribēju izcelt šī ziņojuma sakarā ir tas, ka doktorantūras studentu skaits, respektīvi sieviešu doktorantūras studentu skaits, arī, diemžēl, ir pārāk mazs. Ļoti daudzas no viņām atsakās no zinātniskās karjeras, tāpēc eh, pēc tam, kad saņēmušas maģistra grādu vai bakalaura grādu, pārsvarā tas saistīts ar bērnu piedzimšanu, bet tā tam nevajadzētu būt. Nav dabiski, ka sievietei jāizvēlas un ka nevar arī universitātēs atbildīgos amatos strādāt sievietes Es domāju, ka šī problēma ir jāpapēta un jārisina un aicinu visus, kas no tās cieša, rakstīt ēpastus mums, lai mēs esam informēti par notiekošo. Paldies, Kelī kunga nav zālē. Buhner kungs. Jā, protams, vienāda attieksme un dzimuma līdztiesība ir ļoti nozīmīga. Un neviens nevar teikt neko pret to. Bet Rodrīgas un Vozenberga ziņojums pieņemot, mēs um, nemainīsim situāciju, jo dabas zinātņu studijas nav nekas tāds, uh, par ko varētu vienkārši pieņemt uh, lēmumu, tāpēc, ka tas tiek reklamēts. Šādas uh, studijas ir ļoti smags darbs, tas nav viegli, un tas padodas tikai cilvēkiem, kas uh, ir. Uh, spēj to padarīt. Daudzi nepabeidz studijas un dabas zinātņu studijas prasa lielu atdevi. Un tie, ko vienkārši uh, pārliecina tādēļ, ka ir reklāma, tie vienkārši dažkārt nespēja uh, pabeigt studijas. Un tas nozīmē iztērētu naudu un laiku, tādēļ es domāju, abus, domāju, ka abi ziņojumi ir bezatbildīgi, un tas nepalīdzēs jaunajām sievietēm. Paldies! Uh, Paldies. Un tagad Petīrs kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es balsoju par šo ziņojumu, jo Pēc tam, kad daudz esam runājuši par vienlīdzīgām iespējām sievietēm un vīriešiem, mēs neko daudz neesam panākuši. Tas, ka sievietes ir spiestas cīnīties ar šķēršļiem savā karjerā ikdienas, pierāda uh, to, ka mēs neko daudz neesam panākuši. Un vīriešiem daudz kas nākas vieglāk. Šī neredzamā robeža balsā, balstās uz šķēršļiem, kuri sabiedrībā ir pastāvējuši jau ļoti ilgi. Uh, Mums ir jāmēģina mudināt sievietes, jāmēģina veidot eh, viņās augstāku pašapziņu, jo sievietes bieži vien domā, ka nespēs eh, savienot darba un ģimenes dzīvi. Un mūsu politiķu uzdevums ir radīt eh, tādus strādāšanas noteikums, darba nosacījumus, lai sievietēm tas būtu iespējams. Risinājumu visticamākais ir mūsu domāšanas maiņā. Paldies! Prieksēdētājs, paldies! Un tagad mēs pārējām pie migrācija un bēgļi. Nē, priekšsēdētājs saka, nē, nē, Rodrigas kunga ziņojums. Priekšsēdētājs pats sev izlabo un dodu vārdu von Stark, Storkas kundzei. Nē, viņas nav no zālē. Šodrovs kundze lūdzu. Mihailā. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Paldies priekšsādātāja vietnieka kungs. Diemžēl šis ziņojums par iespēju radīšanu meitenēm iegūt izglītību, es nevarēju to atbalstīt. Nosaukums jau ir ļoti skaists, bet pašā ziņojumā pēc būtības ir ļoti daudz problēmu, un liela daļa e, apgalvojumu ir pat pretrunā Eiropas līgumos rakstītajam. E, piemēram, dzimumu izglītību un izglītību kopumā, tas ir pretrunā Eiropas līgumiem. Katrā ziņā šajā ziņojumā nav nekā jauna, tajā nav pragmātisku risinājumu, un ja kurs racionāli domājos cilvēks, tas saprot, ka sievietes un vīrieši ir vienādi, bet visiem ir skaidrs, ka sievietēm un vīriešiem iespējas nevienmēr nav vienādas. Vesels sabiedrības stūrakmens ir laba izglītība. Mēs jau esam par sieviešu un meiteņu izglītošanu, bet šajā ziņojumā tas ir viss sagrozīts. Tas, kad obligāti tiek eh, paredzēta dzimuma izglītība skolās, kā mēs vispār to varam atrunāt, tas ir dalību valstu kompetencē. Un eh, dalību valstīm tas nav jāakceptē, jo tas nav saistošs dokuments. Žitmanskas kundze, lūdzu, nav zālē. Forences kundze, lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Es eh, ar ļoti lielu prieku konstatēju, ka šis ziņojums bija pie, tika tapa pieņēmts. Un eh, Eiropas parlamentā mums ir bijusi iespēja skaidri pateikt, ka Mēs vēlreiz un atkal iestājamies par eh, meiteņu izglītību. Bieži vien um, izglītība tiek saistīta ar dažādām teorijām, ka sievietes tā kā var iemācīties vienus eh, priekšmets un vīrieši otrus. Es atvainojos, tā ir viduslaiku polēmika. Es uzskatu, ka mums beidzot ir jā jāsaprot, ka uh, eh, dzimuma izglītošana skolās ir ļoti, ļoti svarīga, bet uh, Eiropai varbūt vairāk vajadzētu iestāties Eiropas līmenī pret uh, seksuālo diskrimināciju. Izglītību atstāsim katras dalību valsts kompetencē un es tiešām ceru, ka šajā jomā mēs varēsim veikt arī dažādas pētījumas. Prieksēdētājs Nina Gil nav uz vietas nākamā, Parkers kundze arī nav zālē, Morvais kundze arī ir aizgājusi jau projām, Zaborskas kundze lūdzu, vienu minūti lūdzu. Ďakujem, pán predseda. Hlasovala som. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es balsoju pret eh, šo ziņojumu. Katrai uh, ģimenei ir tiesības eh, brīvi izvēlēties, izvēlēties tādu izglītību bērniem, lai te netiktu diskriminētu. Vecāki ir bērnu pirmie skolotāji, un šīs eh, tiesas ir noteikts arī vispārējo tiesību dokumentos, dokumentos par bērnu tiesībām. Un šādi termini kā mm, dzimumi mm, ir saistīta ar to, ka vienmēr ir nepieciešams definīcijas un skaidrojums. Šis termins nav labi kontekstā, kurā mēs to lietojam. Dzimuma identitāte, par to runā šis ziņojums, tam nav pamatojuma realitātē. Šeit runa ir par ideoloģisku konstrukciju. Tam nav uh, vietas uh, dokumentos par bērnu izglītību, obligātos dokumentos. Uh, un tas uh, neatbalstīto. Paldies. Harkins kundze tālāk. Paldies. Priekšādātāji. Šis zidoņ, ziņojums par iespēju piedāvāšanu izglītībiem vajadzētu būt, tam vajadzētu būt tādam, kam kas, kas liek mums visiem padomāt, atcerēsimies taču Lalu un viņas iedvesmojošo runu un par to, cik svarīga izglītība bija meiteņu dzīvē. Un mums ir jāspēj piedo, piedāvāt zināšanas, kas ir spēks mūsdienu ekonomikā. Eiropas Savienība ir iestājusies Stambuls, pievienojusies Stambuls konvencijai, bet to vajadzētu darīt arī katrai dalībvalstī atsevišķi. Mums ir jāstrādā pie dzimuma līdztiesības Eiropā un tam jāatspoguļas arī ārējās attiecībās. Tāpat arī domāju, ka vajadzīga atbilstī, vecumam atbilstīga seksuālā izglītība eh, un informācija par reproduktīvo veselību. Es domāju, ka tas jāpiedāvā skolās, pamatskolās, vidusskolās. Tā, protams, ir dalībvalstu kompetence, bet nu, tāds ir mans viedoklis. Ļoti daudziem jauniešiem ir piekļuvi internetai, pa, pa, plak pasaules tīkme, tīmeklim, un viņiem ir jāsaprot, ko viņi tur ierauga, un tāpēc šāda izglītība skolās viņiem palīdzēs saprast, kas tur notiek. Citādi viņi nespēs uh, izanalizēt to, ko viņi ierauga internetā. Paldies! Tālāk Buhner kungs. Aplikat. Viņa nav zālē. Domnā Petīra. Hvala, gospodin. Nu tad Petirs kundze tālāk, lūdzu. Priekšādātā paldies. Es domāju, ka šī ziņojuma pieņemšana eh, dara kaunu demokrātijai un tiesiskumam Eiropas Savienībā. Es balsoju pret to. Šāda veida ideoloģija ir jāatstāja pagātnē. Man šķiet, ka mēs tagad mēģinam kaut ko uzspiest eh, bērniem. Tas viss tad tiek pasniegts aiz bērnu aizsardzības kā aizbildinājumu. Vecākiem ir tiesības pašiem audzināt savus bērnus. Nedrīkstam tās viņiem atvest, tāpat arī nedrīkstam atņemt dalību valstīm tiesības noteikt mācību programmas. Kas tad būs vēl tālāk? Vai deputāte vispār zina, kādas nostājas un kādas vērtības ir vēlētājiem šai ziņā? Ko viņi par to domā? Balsot par šajā ziņojumā teiktais iet pretrunā Eiropas Savienības pamatprincipiem. Es turpināšu atbalstīt tādu Eiropu, kas pamatojas uz patiesām cilvēktiesību vērtībām, nevis kaut ko šādu. Paldies! Pārējiem tālāk pie nākamā ziņojuma. Un, respektīvi, tie ir šīs dienas ziņojumi. Vispirmām kārtām migrācija un bēgļa Eiropā. Forences kundze pirmā, bet viņas nav zālē. Pospešila kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es balsoju pret šo ziņojumu, jo, manuprāt, tā pamatā ir pilnīgi nepareiza filozofija. Tiek apgalvots, ka Eiropa var atrisināt migrācijas problēmu, sadalot bēgļus un tos uz kvotām pa visām dalību valstīm. Un tās turklāt tiek aprēķināts Eiropas komisijā, pamatojoties uz neskaidriem, neskaidriem principiem. Es domāju, ka migrātiem jādodas uz to valstu, kur viņi grib doties uz to valsti, ko viņi ir izvēlējušies. Un tad šī valsts attiecīgi saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem var pieņemt lēmumu, vai tā ir gatava viņus pieņemt vai nē. Mums ir jāatbalsta migranti finansiāli un tā tālāk, bet ir jāras, jārod administratīvs risinājums. Tas nevar tikt radīts ar obligātām kvotām, tas neko neatrisinās. Tā rezultātā vienīgi tiks apdraudēti Schengen zonas pamata principi. Manā valstī Čehijā šādas domas tiek paustas aizvien, aizvien skaļāk. Nelegāli migranti klīst pa Eiropu un tā rezultātā šādas neapmierinātas balsis mm, pieaugs skaļumā un beigās vēl tiks, tiks izteikta vēlme atjaunot izmantot robežu, tāpēc mums jāveido atbilstīga politika. Paldies, tālāk Krespo kungs. Paldies, nolēmu šo ziņojumu atbalstīt. Jo tas piedāvā zināms grozījumus, izmaiņas attiecībā uz migrantu situāciju. Piemēram, tādās valstīs kā manējā Spānijā. Mēs redzam, ka Spānijā tiek veidot tādi kā bēgļu ciemati, un tam vajadzētu kalpot par piemēru pārējai Eiropas Savienībai. Tā ir tā pirmā humānā palīdzība ķēd, ķē, kopējā ķēdītē, ko varam dot, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai atbalstām viņus. Protams, Junkers te runā skaistiem vārdiem par solidaritāti, par migrāciju, bet jāsaka, tie ir tikai vārdi no viņas puses, jo nekādas konkrētas darbības vēl neesam piedzīvojuši. Un tāpēc nedrīkstam aizmirst, ka Eiropa nevar turpināt celt barjeras vai augstākus cietokšņus. Nē, mums ir vajadzīgi konkrēti politikas pasākumi, kas ļautu risināt šo krīzi, kas pamatotos uz solidaritāti un kas radītu Eiropai citu labāku nākotni. Paldies tālāk, Ždanoks kundze. Priekšādātāji. Arī es balsoju par šo rezolūciju, bet tomēr domāju, ka šis teksts ir, eh, nu, tāds kā koks ar brīnišķi skaistām lapām, bet tam nav pilnīgi nekādu sakņu. Te tiek runāts lūk par bezprecedentu cilvēku skaitu, kas meklē aizsardzību no Eiropas, kas mūk no konfliktu reģioniem un reģioniem, kur ir cilvēktiesība pārkāpumi, bet šī reģionālā nestabilitāte, vai tad tā nenāk kā sekas mūsu darbībai? Kur tad ir šis maršruts? Rezolūcijā netiek iekļauts nekādas atbildes uz šiem jautājumiem jautājumiem. Daudzi no tiem kas nepārstāv vadošās partijas, faktiski, un kas pārstāv vadošās partijas, ir paši radījušo situāciju Afganistānā, Irākā, Sīrijā, un tagad viņi sēž šeit pat šajā plenārsēžu zālē, un tagad viņi grib šo personīgo atbildību novirzīt uz visu nodokļu maksātāju pleciem. Mums ir jābūt cilvēcīgiem, arī savā attieksmē pret bēgļiem. Šāda veida bezatbildīga politika un politikas pieņēmēji nav pelnījuši cilvēcību attiecībās ar viņiem pašiem. Paldies! Tālāk Harkins kundze. Paldies priekšādātāji. Es atbalstīšu rezolūciju par migrāciju un bēgļiem Eiropā. Mēs esam nonākuši pie tādas ārkārtas reakcijas nepieciešamības uz milzīgu humānu krīzi. Mēs nedrīkstam uzgriezt muguru šiem izmisušajiem patvērumu meklētājiem un Eiropas Savienībai ir jānonāk pie kaut kāda veida saskaņotas pieejas. Mēs zinām, ka finanšu krīze bija pārbaudījums Eiropai, nenoliedzam, bet šī pašreizējā bēgļu krīze, migrantu krīze šķiet ir vēl lielāks pārvadījums. Vai mēs varam tiešām nonākt pie tās pamata cilvēcības. Un atcerēsimies pāvestu Francisu, kad viņš teica, lai katra ģimene uzņem pa bēglim. Un es uz, vēlos uzteikt katru MVU un katru vietējo pašvaldību, kas uzņem bēgļus un palīdz viņiem. Bet vidējā termiņā tāpat laikā mums jāiz, jāizveido droši un legāli atļauti ceļi uz Eiropu. Un tāpat laikā tie ekonomikas migranti, kas nelegāli ieradušies, būtu jāsūta atpakaļ. Tādā veidā mēs vērstos pret cilvēku tirgotājiem. Mums ir jāatbalsta arī ANO struktūras, kas, piemēram, palīdz veidot bēgļu nometne Ziemeļā Āfrikā un jāveido arī tur drošās zonas. Paldies! Paldies, Balco kundze tālāk. Kungs, es atvainojos. Priekšādātāji, paldies! Rezolūcija par migrāciju pierāda, ka Eiropas Savienība nespēja risināt migrācijas krīzi skatoties uz reālu, rezolūciju un uz visiem šiem paziņojumiem no atsevišķu dalību valstu vadītājiem, redzam, ka tas ir gandrīz kā tāds atvērts uzaicinājums migrātiem ierasties Eiropā. Nerunājam par patvērumu meklētājiem, runājam par nelegāliem migrantiem. Tagad runājam par simtiem tūkstošu, drīz tie jau, bū, tas jau būs miljoni. Ungārijā ir ārkārtīgi daudz robežu čāršošanas mēģinājumu, un tas, protams, rada satraukumu un bažas vietējos iedzīvotājos. Ungārijas valdība nespēja rīkoties, viņu rīcībā tikai novecojuši tiesību akti un noteikumi, un Ungārijas eh, valdība nespēja sargāt Schengens robežas migrācijas krīzes atrasināšanā, protams, jāņem vērā arī humān, humānie aspekti, bet nedrīkstam pazaudēt šo pašu pamatu principu, ka Eiropa piedara Eiropiešiem. Paldies, Mīcija kundze tālāk. Tūza, u għadna bizzejiet paroli rridu azzjoni. Mijiet mietu fil-Mediterran u għadna bizzejiet paroli rridu azzjoni. Mitajlan u mijiet ta' tfal bħalu l-barajnix ritratti tagħhom u għadna bizzejiet paroli rridu azzjoni. U Man šokē tas, kas notika Lampedūzā. Redzējām, ka daudzi mirst, iet bojā uz jūras ēžam un mm, nākam klajā ar visādu retoriku, tikmēr sievietes, vīrieši, bērni slīkst, iet bojā, skatās nāvēja acīs un cenšas aizbēgt no kara un vajāšanas. Un ko dara Eiropas Savienība, skatoties faktiem acīs? Mums ir vajadzīga tāda Eiropas Savienība, kas var rīkoties, bet šobrīd pietrūkst vērtību un rīcību, kas pamatotas uz vērtībām. Mums ir jābūt humāniem. Jā, cilvēkiem jāspēj nodrošināt eh, cilvēku cieņai atbilstīgi apstākļi. Un jāpalīdz dalību valstīm, kas pirmās uzņem šos cilvēkus. Mamīkinkungs. Paldies, priekšsēdēt es uzskatu ka eiropas savienībai jāveido visaptverošais mehānisms bēgļu jautājuma risināšanai jo migrācijas fenomens bija ir un būs dienas kārtībā. risināt šo problēmu ar pagaidu līdzekļiem ir tālredzīgi ir ļoti svarīgi arī veidot paralēli gan kopīgu es patvēruma politiku gan kopīgu migrācijas politiku eiropas savienība attīstās ļoti savādi jo krīzes kļuva par eiro integrācijas sastāvdaļu. ja krīzes nav tad valstu vadītājiem ir ļoti grūti vienoties. neizlēmības rezultātā iestājas krīze un visiem kļūst acīmredzami ka bez reformām to nevar pārvarēt. tā bija arī finanšu krīze tagad ir bēgļu krīze. pakāpeniski mēs nonācām pie secinājuma ka bez kopīgas patvēruma un migrācijas politikas mēs tālāk netiksim. laiks pārdomām laika pārdomām vairs nav mums aktīvi jārīkojas. es atbalstīšu šo dokumentu. Paldies, tālāk Hanan kungs. Paldies, priekšsādātāji. Eiropas komisijas priekšlikumus par baigļu kvotām nav ilgspējīgs ne uz morāliem, ne praktiskiem pamatiem. Morālais iebildums ir tāds, ka šie cilvēki jau ir Eiropas Savienībā, un viņi nebūtu nav tie, kur ir vistrūcīgākie. Ja vēlamies palīdzēt Sīrijas bēgļiem, tad tā vietā, lai sargātu Schengen zonu, mums vajadzētu palīdzēt viņiem šais nometnēs. Tur tie, kas jau ir veikuši šo ceļojumu, nonākuši salīdzinoši droši, salīdzinot drošajās uh, dalību valstīs, faktiski jau ir atbalstījuši cilvēku tirgotājs, bet ir arī praktiski iebildumi. Nevar taču nodrošināt kvotas un vienlaicīgi tāpat laikā pārliecināties, ka tiek nodrošināts brīvs pārvietošanās princips. Šie bēgļi taču saņems kaut kādus ceļojumu dokumentus, un tad viņi drīkstēs pārvietoties pa Schengen. Schengen, tāpat kā eiro, faktiski ir e, kļūda sistēmā no paša sākuma, un viņi nevarēs izturēt šo pirmo krīzi un pārbaudījumu. Nu, kamēr viss bija kārtībā, saulīts pīdē, viss bija e, normāli, bet tagad šīs Eiropas monumentālās ambīcijas sagrūs. Viena vienīgi postažu un tuksnesis. Paldies! Tumim, uh... Paldies! Morvais kundze ir atstājusi zāli. Šoidovras kundze. Šoidovras kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Atkal es nevarēju balsot par šo ziņojumu, jo atkal Tajā parādās rekomendācijas, prasības vai teikumi par obligātumu, obligātām kvotām un bēgļu obligātu izmetinājumu dalību valstīs. Mums visu laiku tiek klāstīts, ka šis modelis būs standarta risinājums, un pēc manām domām tas ir pilnīgi nepieņemami. Dalību valstīm vienmēr ir jābūt iespējām piekrist, vienoties savā starpā, par kaut ko. Neviens dalību valstīm nedrīkst neko diktēt. Arī Čehijā šobrīd ir bēgļi, un tā ir mūsu atbildība parādīt solidaritāti, protams, par to es nešaubos, bet mums ir jābūt solidāriem arī ar mūsu pašu iedzīvotājiem. Man šīs kvotas derdzās, un es tiešām priecājos, ka e, komisija beidzot ir apjēgus, kad ir labāk jāaizsargā ārējās robežas un ka ir jāmēģina risināt bēgļu plūsmas cēloņi un nevis jādzēš ugunsgrēks, kad bēgļi jau ir šeit. Prieksēdētājs Petīra skundze arī ir atstājis zāli Koburnkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs neviens, un vismazāk es, neviens jau nebūs vienaldzīgs eh, redzot mirušo zēnu Turcijas eh, pludmalē. Un eh, mums tomēr ir jārod praktiski risinājumi šai problēmai. Un mēģinot neierobežot migrāciju. Atcerēsimies, ka lielākā daļa migrantu ir ekonomiska rakstura. Mēs tikai radīsim vairāk šādu mirušu zēnu un vairāk noslīkušo. Jo pē, šobrīd pie Turcijas robežas ir bēgļu nometnes, bet tās šiem bēgļiem netiek, neliekas pietiekami, pietiekami pievilcīgas Tas, ka daudzi bēgļi burtiski tupelēs izvēlas doties pāri vidusjūrai, jau par kaut ko liecina. Es, protams, jūtu līdzi šiem bēgļiem, bet vēl vairāk es jūtu līdzi saviem vēlētājiem, maniem līdzcilvēkiem, un es domāju, ka tuvajiem austrumiem ir pašiem jātiek galā ar savu putru. Vulfa kungs, paldies, prieksēdētāja kungs. Protams, ka ikvienam e, cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, drēbēm un uz pajumti. Un e, ikvienam cilvēkam būtu jābūt tiesībām dzīvot pašam savā valstī. Un, protams, ikvienam cilvēkam ir jābūt tiesībām doties uz citu valsti un tur palikt, bet tas, ka cilvēks nāk no citas valsts, nenozīmē, ka viņš nepiedar mūsu cilvēku dzimtai. Ir ļoti grūti aptvert migrācijas procesu kopumā, jo tas ir ļoti daudzšķaitnēns process. Un tomēr parlamentā šodien mēs e, mēģinām e, nekontrolētu migrāciju risināt ar kvotām. Vai tas tiešām ir risinājums? Vai kāds ir pamēģinājis aptvert, kādu ietekmi šīs kvotas eh, ievies, kāda nozīme šīm kvotām būs mūsu iedzīvotāju dzīvēs? Es tomēr pieturos pie citādas pārliecības. Paldies, prieksēdētājs! Paldies, un tagad ejam tālāk. Un Eiropas Savienības loma tuvo austrumu miera procesā. Pošpisilkungs nav šeit. Balčokungs, lūdzu. Lūdzu, Balčokungs. Prieksēdētā kungs, paldies. Eiropas Savienība spēlē ļoti aktīvu lomu tuvo austrumu miera procesā. Protams. Un e, mēs mēģinam e, risināt Eh, konfliktu gan no Izraels, gan no Palestīnas puses. Tomēr šajā rezolūcijā man pietrūka, manuprāt, ļoti svarīgu momentu, proti Eiropas Savienībai ir jāpieprasa nekavējoša ISIS varas pārtraukšana rietumkrastā un jāpārtrauc nāves sodu izpildes. Arī um, arī cietumos esev esošo situāciju ir jāuzlabo un ir jāuzlabo arī nometināto situāciju. Kaut arī rezolūcijas tekstu var uzskatīt par būtisku soli uz priekšu, salīdzinot ar iepriekšējiem mūsu pieņemtajiem dokumentiem, es tomēr balsotu pret to. Mamikina kungs. Paldies, priekškungs eiropas savienība konsekventi atbalsta divu valstu risinājumu tas ir vienīgais ceļš no kara uz mieru tas ir tad kad palestīnieši un izraēlieši atzīst viens otru un sešdesmit septītā gada robežās arī ar nosacījumu ka jeruzaleme ir abu valstu galvaspilsēta. manuprāt tas ir prātīgs risinājums un tas varētu dot stabilu pamatu abām valstīm nākotnē. diemžēl jākonstatē ka palestīna un izraēla Eh, pašlaik eh, notiek eh, viņu saruna notiek atrodas kartēs strupceļā es gribētu atzīmēt eiropas savienības augstās pārstāves mogherini kundzes aktīvo lomu mēģinot atdzīvināt šo sarunu procesu un novēlēt viņai tikpat enerģiski un neatlaidīgi turpināt atbalstīt miera procesu tuvajos austrumos un es vēlos paziņot ka mani ļoti biedē populistu saukļus ka tagad būs divas valstis divām tautām būs divas valstis visām tautām kuras grib tajās dzīvot. Paldies! Hanan kungs, paldies priekšsādātāji. Mēs visi, kas esam cilvēki, nu, pārvērtējam, cik liela ir mūsu loma un centrālā vieta notikumos. Tieši tāpat kā visur mēs uzņemamies tagad atbildību kaut kādos krīzes gadījumos, arī šoreiz mēs domājam, ka tuvajos austrumos krīzē eh, kaut kādu lomu būtu spēlējumi mums, bet realitāte ir tāda, ka mūsu spēja veikt pozitīvu ietekmi šai ziņā ir ierobežota. Tā nav nula, nē, bet jāsaka, tas ir reģiona iedzīvotāju rokās nonākt pie kaut kāda rezultātu. Un viņš šobrīd arī jau virzās uz to. Un viena no risinājumiem ir, viena no, viens no risinājumiem ir tas, ka viņi tur lūk apmainīsies ar kaut kādiem zemes gabaliem, mainīs robežu un tā tālāk. Un Eiropa būtu kļūdaini, ja Eiropas Savienība tagad atkal ar kaut kādu ziņojumu te nāks klējā ar paziņojumiem, sakot, ka ne obligāti jāievēro 69. gada robežas. Tas ir vienīgais galīgais risinājums. Tā taču nav mūsu daļa noteikt šīs robežas šobrīd. Mēs Viņiem pašiem savā starpā jāpie, jā, jāsatuvinās, bet mēs nevaram tikai sev pašiem par patikšanu izlikties, ka kaut ko varam izdarīt. Paldies! Morvais kundzes nav zālē, Petirs kundze tāpat ir atstājusi zāli. Nu tad pārējiem tālāk pie nākamās rezolūcijas un balsts skaidrojumiem, un tā ir situācija Baltkrievijā. Vispirms Pauls Pišila kungs, viņš nav klāt, tad Mamīkin kungs. Sēdētāji kungs, Eiropas Savienības un Baltkrievijas attiecības pēdējā laikā uzlabojas es gribētu atzīmēt divus pozitīvus aspektus tie ir atspoguļoti rezolūcijā tas ir pēdējo politisko ieslodzīto atbrīvošana un baltkrievijas konstruktīva pozīcija konfliktā austrumu ukrainā. ceru ka attiecību uzlabošanās šoreiz būs noturīgāka nekā iepriekšējās reizes. eiropas savienības attiecības ar baltkrieviju atgādina gadalaiku maiņu aiz polāra loka ilga ziema mainās ar neilgu vasaru kura diemžēl ir ļoti līdzīga vēlam rudenim pašlaik eiropas savienības un baltkrievijas attiecības iestājas kārtējais atkūsnis bet es ļoti baidos ka tas kārtējo reizi nomainīs ziema. manuprāt abas puses vēlas lai situācija kardināli uzlabotos un abas puses gribētu ilgstošu pozitīvu sadarbības uzplaukumu. protams daudz kas ir atkarīgs no baltkrievijas varas iestāžu attieksmes bet paskatīsimies kolēģi ko varam izdarīt mēs eiropas savienība no savas puses jo eiropas savienībai un baltkrievijai manā skatījumā ir spilgta nākotne.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 You, The... Hanan kungs, paldies. Nu, patiesība ir tāda, ka Baltkrievi ir izdomājusi iet pavisam citā virzienā. Tieši tāpat kā Ukrainā un Krievijā, nu es varu aizņemties tā 19. gadsimta terminoloģija iekšējais strīds starp slavofīliem un rietumnieciskotājiem. Un jāsaka, rietum, rietumniecisko ideju pārstāvi nebūtu nav vairākumā. Viņi ir izvēlējušies iet citā virzienā uz autokrātiju, uz centralizētu pārvaldu un nevis uz brīvību un personāla, personīgu autonomiju. Un mums at atkal kārtējo reizi ir jāsamierinās ar to, ka mūsu ietekmes spēja ir ierobežot. Mēs varam panākt, nu, tieši tik daudz un nevairāk. Vairāk arī neko nevaram izdarīt. Paldies. Paldies, saka priekšādātājs tālāk Harkins kundz, lūdzu. Priekšādātāji pateicos atbalstīšu rezolūciju par Baltkrieviju, bet vēlos paskaidrot vienu no balsojumiem, respektīvi balsojums par pirmo grozījumu. Gru, šajā grozījumā tika paustas bažas par lēmumu celt kodolstāciju un vēlme apturēt šo Baltkrievijas lēmumu līdz brīdim, kamēr veiks pilnīgi neatkarīgs novērtējums šai ziņā. Lai arī pilnībā atbalstu to, ka valstīm ir absolūtas tiesības lemt pašām par saviem enerģijas avotiem, tomēr šeit ir divi svarīgi aktuāli jautājumi. Pirmkārt, mēs jau neliedzam, viņ, neliekam viņiem apturēt šo pasākumu, mēs vienkārši lūdzam veikt neatkarīgu izvērtējumu. Un otrām kārtām kodola stacijas celšana ir ar dažādu veidu globālām stācijām. Tad nerunājam par kaut kādu nelielu apkuras enerģiju radošu um, rūpnīcu, un tāpēc arī pieprasījām šādu piesardzīgu attieksmi šai kontekstā. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk pāriem pie balsu skaidrojumiem par Veronikas Lopes Fontaņē ziņojumu. Pirmais runātājs Harkins kundze, jūs pati balsoja par šo ziņojumu par sociālu uzņēmēju darbību un sociālu novatorismu. Pusi no visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā un 40 miljonu nodarbinātāju ir šai jomā. Sociālie uzņēmumi dod milzīgi ieguldījumu ne tikai nodarbinātības veicināšanā, bet arī sociālās atstumtības apkarošanā. Turklāt viņi nerad strādā arī vidas aizsardzības jomā. Tāpat laikā domāju, ka so šiem sociāla rakstura uzņēmumiem ir vajadzīgs lielāks atbalsts peļņa viņiem nav liela. Mēs tikai priecājamies, ka viņi kaut ko dara, bet nepievēršam uzmanību, piemēram, bezpēļņas uzņēmumiem. Mums vajadzētu viņus iestrādāt arī Nacionālo reformu programmās. Turklāt, eh, kā jūs varbūt zināt, es aicinu dalību valstis pilnībā īstenot arī valsts iepirkam un koncesiju direktīvu, kur tiek ietverta sociāls klauzuls un kriteriji, kas ļautu veicināt sociālo iekļautību, veicinot, veicinot arī novantorismu šai jomā piedāvājot vienlaicīgi priekšrocības tiem uzņēmiem, kas piedāvā darba vietas nelabvēlīgākos apstākļos nonākošām iedzīvotāju grupām. Tāpat arī jāpiedāvā zināmas kontaktgrupas un e, kontaktpunkti tā, lai tiktu sniegt informāciju, kā piekļūt līdzekļiem. Mamīkinkungs. Diemžēl Latvijā tā saucamā sociālā ekonomika, kad uzņēmuma sociālajie mērķi ir nostādīti augstāk par kapitāla interesēm, sastopas ārkārtīgi rēti man jāsaka ka nav arī definīcijas mūsu likumos ko var nosaukt par sociālo uzņēmumu nerunājot jau nemaz par šādu uzņēmumu atbalsta stratēģiju. tieši tāpēc ir ļoti svarīgi lai eiropas komisija atbalstītu biznesa inkubatorus sociāliem vai solidaritātes uzņēmumiem un veicinātu šādu uzņēmumu radīšanu visā eiropas savienībā kolēģi sociālas ekonomikas veidošanu var stimulēt no dažādām pusēm bet nevienmēr no valstīm var sagaidīt iniciatīvu it īpaši austrumeiropas valstī tai skaitā manā valstī latvijā kur gan sabiedrība gan ierēdņi gan aktīvisti maz zina par šādu parādību. tāpēc ļoti loģiski ka mēs varam prasīt lai eiropas komisija izrādītu iniciatīvu šajā jautājumā un dotu savu atbalstu sociālajiem uzņēmumiem palīdzētu veidot kopīgas interneta platformas cilvēkiem uzņēmumiem kuri ieinteresēti sasniegt sociālus mērķus. Thank you, Mr. Hennen. Hanan kungs. Nē, viņš ir devies prom. Morvais kundze arī vairs nav klāt. Pēters kundze arī ir devusies prom. Tad pārējiem tālāk pie balsu skaidrojumiem par pēdējo ziņojumu. Tas ir Mārtinas Labajovas ziņojums par konkurētspējīgais darbas tirgus izveidi. Un pirmā ir Harkins kundze. Nē, nē, viņa ir klāta. Harkins kundze. Priekšsēdētājs nosauca deputāti par Harkina kungu un atvainojas. Priekšsēdētāji. Ārkārtīgi priecājos, ka varēju šo ziņojumu atbalstīt. Tas ir sagatavots visai konstruktīvi un ir visaptverošs. Tas skar daudz un dažādas jomas par prasmu pielāgošanu, vajadzībām, kvalifikāciju atbilstību nodrošināšanu. Ziņojumā iekļauti visi šīs kopējās mozīgas elementi, kas saistīti ar attiecīgu kvalifikāciju pieskaņošanu darba tirgus vajadzībām. Mums ir vajadzīgs konkurētspējīgs darba tirgus. Mums turklāt jāspēj paredzēt, projicēt iepriekš kādas vajadzības, kādas prasmes būs vajadzīgas, lai nodrošinātu nodarbinātību. Jāpielielina arī darba spēka mobilitāte un, protams, arī uzņēmē darbības prasmes jāveicina. Un, kas pats galvenais, mums jāatbalsta MVU un mikro uzņēmumu, paredzot, ka šī doma, ka vispirms domājam mazos apmēros, var nest tālākus augļus. Un patiešām priecājos, ka parlaments nobalsoja par šo ziņojumu šodien. Tas ir tāds pāri robežām ejošs jautājums. Te turklāt tiek teica, ka mums nepieciešams atbalstīt riskam visvairāk pakļautākās, marginalizētākās grupas, vienalga, vai mēs runājam šeit par jauniešiem, invalīdiem, invalīdiem vai vecāka gada gājuma cilvēkiem. Viņiem visiem jābūt pieejai atbilstīgiem darba, darba vietām. Tālāk Gonzales skundze. Paldies, es balsoju pret šo ziņojumu. Jo tas nāk klajā ar tām pašām vecajām receptēm uzņēmē darbības uzņemšana, uzlabošanā. Tas radīs tikai tālāku nabadzību, nevienlīdzību un tā tālāk. Ja runājam, piemēram, par darbspēka mobilitāti. Tas cita starpā nozīmē arī migrāciju, un tas nozīmē, ka arvien vairāk cilvēkiem būs jāsapako koferu un jādod prom no savām mītnes zemēm, no savas dzimtenes. Bet tiešām tā ir alternatīva nodarbinātības veicināšanai. Ja vēlamies atrasināt bezdarbi jautājumu, vai tad mums vajadzētu bezdarba skartajiem reģioniem ļaut atbrīvoties no visa veida darba spēka, no cilvēka kapitāla, mums vajadzētu, eh, un tad šī visa runa par, par daļēju laika darba vietu veidošanu un tam līdzīgi, vai tas nav nestabilitātes pamats? iedzīvotāji mūsu dalību valstīs nav pārāk elastīgi un arī varbūt nav viņu kvalifikācija, ka atbil, atbilstīgi tā šeit tiek teiks. Bet tā nav taisnība. Reālā problēma ir tāda, ka mēs vienkārši iznīcinām darba vietas, iznīcinām valstu investīcijas. Un tagad mums ir vajadzīgs pavisam radikāls pagrieziens ekonomikā, lai visa ekonomika nesabruktu. Man bija kungs. Eiropas sarežģīto demografisku situāciju, kad notiek sabiedrības novecošana, vienīgā izēja, kā attīstīt ekonomiku, ir palielināt produktivitāti lai palielinātu produktivitāti nepieciešamas ambiciozas reformas vajag stimulēt inovācijas vajag stiprināt sociālo dialogu vajag stimulēt jauno darbu veidošanu darbinieku mobilitāti un tā tālāk. es pilnībā atbalstu šajā ziņojumā izteiktus priekšlikumus kolēģi domājot par konkurētspējīgu eiropas darba tirgu mums vispirms vajag izdarīt prognozi kādas būs tehnoloģiskas iespējas kā mainīsies pieprasījums darba tirgū kādas jaunas profesijas principā varētu parādīties un kādas pazust un uz kādiem jauniem pakalpojumiem varētu veidoties pieprasījums zinot nākotnes izaicinājumus mēs varam pielāgot tam izglītības sociālo transporta sistēmas stimulēt inovācijas un stiprināt sociālo dialogu. tāpēc eiropas parlamentam noteikti ir jāpieprasa lai eiropas komisija rīkotos aktīvāk šajā virzienā. paldies! <clears throat> paldies. un tagad nākamais runātājs šogor kungs arī nav ieradies. Hanan kungs arī atstāja zāli, Morvais kundze arī ir prom. Un līdz ar to mēs esam izsmēluši runāt gribētāju sarakstu. Paldies! Protokols šai sēdē tiks sagatavots un nākamajā parlamenta sesijā mēs to apstiprināsim. Ja neviens neiebilst, tad eh, visas rezolūcijas tiks nosūtīts tām instancēm, kuras ir šajās rezolūcijās pieminēts. Paldies visiem! Ja.